un biometrijas standarti pasēs un ceļošanas dokumentos. Koelju kungs, jums vārds uz četrām minūtēm. E Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, deputātu kungi, dāmas. Šodien mēs izskatām uh, regulas priekšlikumu parlamenta un padomjas regulu, ar ko groza uh, regulu par drošības elementiem un biometrijas standartiem dalību valsts izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos. Mums ir koplēmuma procedūra, gribētu pateikties Francijas prezidentūrai un komisāram Barok par pieliktajām pūlēm šajā jautājumā, lai nonāktu pie vienošanās pirmajā lasījumā. Pateicos arī ēnu referentam. R Regula stājās spēkā 2004. gadā, un no jūnija mēneša visām valstīm būtu bijuši jāiegūst attiecīgie dati, bet balstoties uz saņemtajiem datiem aktiem un konsultācijām, kas veiktas dalībvalstīs, mēs varam konstatēt, ka ir ļoti grūti īstenot datu iegūšanu uh, bērniem, kas jaunāk par sešiem gadiem. Protams, ir iespējami izņēmumi šim pienākumam, bet pie nosacījuma ka tiek izdotas pases uz laiku. Uh, Un tas papildu problēmas vecākiem, jo katru reizi, kad viņi dodas uz ārzemēm, ir jā, jālūdz jauna pagaidu pase. Tā tad runājot par 12 gadu uh, vecumu, dalību valstīm, kas ir akceptējušas šo lēmumu, ir iespējams ievies zināmas robežas. Ir šeit nu, paredzēta arī pārskatīšanas klauzula. Uh, kas attiecas uz četru gadu periodu. Un līdz ar to tiks iegūti dati, kas būs piemērojami visās dalību valstīs. Ir e, paredzētas atkāpes, kuras attiecībā uz personām, kuras fizisko iemeslu dēļ nevar nodot šos datus. Tika saņemti dažādi priekšlikumi arī no IKO starptautiskās civilās aviācijas organizācijas eh, kas aizstāv principu viena persona, viena pase. Eh, Būtisks eh, princips, lai cīnītos pret bērnu nolaupīšanu. Ir starp iestāžu vienošanās starp trim iestādēm, lai nonāktu pie vienotas nostājas jautājumā par kopīgām bērnu aizsardzības normām. Un komisija pieņems vairākus pasākumus civilās aviācijas jomā. Pases ir valstu kompetencē, runājot par to izdošanu. Eiropas Savienība var iesaistīties tikai, lai stiprinātu nostiprinātu biometriskos datus ceļošanas dokumentos, lai palielinātu šo dokumentu drošību. Un man jāsaka, ka normas, ko mēs ieviešam, garantē dažādu kopienas kompetenci ar eh, fotografiju izmēriem un tā tālāk un eh, robežas izmantošanā šķērsojot robežas, tiek garantēts dokumentu autentiskums un tas, ka tik tiešām dokumentā norādītā persona arī reāli ceļo. Nepieciešams garantēt, lai visi šie dokumenti, kas tiek izdoti, būtu uzticami, kā tas attiec uz pasēm. Un runājot par robežu šķērsošanu, ir ļoti svarīgi uh, nepieļaut tādus elementus, kuru dēļ noliktos varbūt uh, eh, sūtīt atpakaļ personas. Nedrīkstam aizmirst, ka ir svarīgi konsultēties ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju. Diemžēl mēs to pietiekami lielā mērā neņēmām vērā. Paldies! Paldies, Koeluju kungs, un došu vārdu tagad komisāram Barokungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dāmas un kungi, vispirms gribu pateikties Lībe komitejas priekšsādātājiem, gribu sirsnīgi pateikties referentam Karlusam Koelju par šo lielisko ziņojumu un tāpat arī par lielisko sadarbību, kāda viņam bija ar komisiju šajā būtī, tā, jūtīgajā jautājumā. Komisijas priekšlikums vērsts uz to, lai paredzētu saskaņotus izņēmumus prasībai par uh, pirkstu nospiedumu ņemšanu, lai ik viens Eiropas pilsonis tiktu uztverts līdzvērtīgā veidā, lai aizsargātu bērnus pret uh, cilvēku tirdzniecību. Uh, e, ir runa par startautiski atzītu principu viena persona, viena pase. Gribu sveikt Eiropas parlamenta pieliktās pūles, lai nonāktu pie vienošanās pirmajā lasījumā par šo priekšlikumu cik tālu pirkstu nospiedumi jāiekļauj dalībvalstu pasēs ne vēlākā 2009. gada 29. jūnijā, Ja nenonāktu pie vienošanās, tad visiem nāktos nodot pirkstu nospiedumus arī jaunpiedzimušajiem, e, tik līdz viņi ceļo uz ārzemēm ar pasi. Un es tiešām gribu paust komisijas gandarījumu par kompromisa priekšlikumu, pie kura sarunās tika nonākts. Tagad komisija balstīsies uz ziņojumu un ko, ko, uz to, ko prasa Eiropas parlamenta priekšstādātājs, lai rīkotos maksimāli efektīvi. Es domāju, ka uh, nav īpaši jāpakavējas pie tā, tagad es uzklausīšu deputātu uzstāšanos, bet es vēlreiz gribu pateikties referentam Karlsam Koelju, kas ir veicis lielisku darbu. Paldies, priekšstādātāja kungs, paldies, dāmas un kungi! Liels paldies komisāru kungam. Un tagad pāriesim pie politiskās grupas pārstāvošiem runātājiem, un vispirms tautas partija pārstāvēs Gaseks kundze. Priekšādātāji kungi, godātāji kolēģi! Priecājos, ka tautas partijas vārdā var paust atbalstu šiem priekšlikumiem. Es uzskatu, ka pastāv steidzam nepieciešamība izveidīt kopēju, izveidot kopējus standartus biometrisko datu pārbaudai. Kolēģi varbūt neapzinās, bet šobrīd pastāv ļoti liels neatbilstības starp dažādām valstīm šai jomā. Piemēram, attiecībā uz to, cik strikti tiek pārbaudīts pasas fotogrāfijas. Daudzās valstīs pastāv prasība, ka pilsonis, kas iesniedz pieteikumu pēc pases, pats ierodas konkrētajā iestādē kopā ar saviem dokumentiem un fotogrāfijām. Un šajos gadījumos ierēģi, kas izdod pases, var uh, apskatīt personu un redzēt, vai attiecīgā fotogrāfija atbilst uh, konkrētajai personai. Bet daudzās citās valstīs, piemēram, Lielbritānijā, iesniegumi tiek iesna, iesni, iesūtīti arī pa pastu, un tas ir pilnīgi normāli. Un jāsaka, tādā gadījumā fotogrāfiju ap, ap, autent, autentiskumu apliecina tikai fotogrā, e, fotogrāfs. Nu, Lielbritānijā tas ir iespējams, un rezultātā nu, rodas diezgan interesanta situācija. Autentifikāciju var, piemēram, īstenot eh, vai nu zobārs vai profesionāls fotogrāfs. Bet, nu, jāsaka, lai arī visiem šim, eh, šiem amatiem eh, šāda veida autentifikācija nav pietiekama. ASV savukārt sistēma ir vēl citādāk. Tur pas, pasu fotografiju pārdaude cilvēkiem, kas iesniedz iesniegumu pirmo reizi, var šo autentifikāciju var īstenot konkrētās iestādās, nu, piemēram, vietējā pasta kantorī. Un tā viņš šķiet, ka šādā valstī, kur taču drošības apsvērumi ir tik nozīmīgi un kur nevēlas piešķirt bezvīzu režīmu un ceļotājiem no Eiropas, šādā veidā tiek izdotas pasas. Un tāpēc mums vajadzētu nodrošināt atbilstīgas biotriskos datus. Nu, piemēram, pirksta nospiedums vienlaicīgi pārliecināties, ka aģents aģentūra, kas atbildīga par šo um, pirkstu nospiedumu ievākšanu atbilst vienādiem standartiem ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī tajās uh, Eiropas Savienības atsevišķajās dalībvalstīs, kuras, kuru pilsoņi bieži dodas ārpus Eiropas un uz kurām ierodas ārzemnieki. Arī ārzemniekiem jāizpilda atbilstīgās normas tieši tāpat kā mūsu pilsoņiem. Paldies, saka priekšsādātājs Gasek, un tālāk došu vārdu sociālistu grupas pārstāvēju uz divām minūtēm Rūras kundzei. Lūdzu! Paldies, priekšstādātāja kungs. Kad 2004. gadā tika pieņemta regula par drošības elementiem un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs, dalībvalstis neparedzēja nekādas atkāpes pienākumam nodot pirkstu nospiedumus. Bet pašreizējā pieredze parāda, ka pastāvošās tehnoloģijas vēl nepieļauj nodrošināt to, lai bērnu pirkstu nospiedumi, ja viņi ir jaunāki par 12 gadiem, būtu pietiekami uzticamas, lai tās varētu izmantot kā drošības elementu pasēs. Līdz ar to es priecājos par vienāšanos, kas panāktā dalību valstīm, lai noteiktu vecuma robežu 12 gadi uh, biometrisko datu iegūšanai un ir pārskatīšanas klauzula pēc 3 gadiem mēs akceptējām atkāpes dalību valstīm, kurām jau ir attiecīga likumdošana. Tik tiešām šāda veida datu izmantošana var tikt akceptēta tikai tad, ja tā reāli ļauj aizsargāt mūsu bērnus. Pagaidām tas diemžēl tā nav, bet mēs esam atvērti eventuālai pozitīvai evolūcijai tehnoloģijās šajā jomā. Mūsu prioritāte ir nodrošināt bērnu drošību, kas ceļo vieni paši, lai novērstu jebkādu nolaupīšanu vai bērnu tirdzniecību. Biometrisko datu iekļaušana pasēs rada maldīgu iespēju par drošību, jo tā nepie, eh, nekavē bērnu eh, šķērsot robežu bez vecāku atļaujas. Eh, kompromiss, kas panāks ar dalību valstīm, ļaus komisija iesniegt ziņojumu par prasībām attiecībā uz nepilngadīgajiem, kas ceļo vieni paši un šķērso ārējās robežas. Šis ziņojums ļaus piedāvāt iniciatīvas, lai garantētu vienotu Eiropas pieeju e, nepilngadīgo aizsardzības jomā, kad viņš čērso ārējās dalībvalstu robežas. Visbeidzot, biometriskie elementi pasēs nevar tikt izmantoti citādi, kā vien tikai, lai pārbaudītu dokumentu autentiskumu un, un jutīgu personas datu izmantošanu, tos tā biometrisko elementu izmantošanu, un tas ir akceptējams tikai tad, ja pastāv stingri personas datu aizsardzības noteikumi. Paldies! Paldies Rūdas kundzei! Vārds Deprē kungam Alde grupa divas minūtes. Priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi, vispirms es gribu teikt, ka esmu priecīgs un gribētu sveikt referentu Karlosu Koeļu ka arī bijušo Francijas prezidentūru, kas nav šeit, tas ir normāli, ka tika nonākts pie kompromisa pirmajā lasījumā, bija nepieciešama attiecīgā grība un spējas parakstīties zem kompromisiem, kas bija nepieciešami. Īpaši sveicu Karlusu referentu, jo viņa motīvu izklāsts ir vienkārši brīnišķīgs, ļoti gudrs un eh, politiski veikls. Ja mēs analizējam piedāvāto tekstu un lielo principu, kas ir šī ref, eh, ziņojuma uh, lielais princips, viena persona, viena pasi. Uh, šeit ir runa par bērnu problēmu un vecumu, no kāda var ņemt pirkstu nospiedumus bērniem. Un kompromiss ir ārkārtīgi sarežģīts, mēs to neslēpsim. Uh, Eh, sākumā Karlos gribēja, lai tas notiktu pēc iespējas āgrāk, no iespējām mazāka vecuma, vecuma, lai aizsargātu bērnus. Eh, bet, protams, ir nepieciešams, lai eh, pirkstu nospiedumi būtu uzticami, un pagaidām tas tā nav bērniem. Tagad tas ir obligāti no 12 gadu vecuma, un dalību valstīs, kur tas tiek darīts agrāk, to četru gadu periodu laikā šīs dalību valstis varēs saglabāt, un komisija nāks klajā ar ziņojumu, izvērtējot pašreizējo sistēmu un piedāvājot, tekstā tas ir paredzēts, iespējams grozījumus. Jācer, ka uh, tehnoloģijas progresēs, jo ideāli būtu, lai aizsargātu visus bērnus. Tas, ja mums būtu ticami biometriskie dati, kas ir salīdzināmi pēc iespējas agrākā vecumā jau. Uh, Un tādā veidā mēs varam dot savu piekrišanu šim tekstam, ko es vēlreiz sveicu un sveicu vēlreiz eh, referentu un komisiju par sākotnējo ziņu, eh, priekšlikumu un padomi par uh, darbību kompromisa garā. Paldies Deprēkungam! Nācija Eiropas grupas vārdā tagad. Divas minūtes, Angelīlī kundze. Prezidente, innanzitutto... Lielas paldies, priekšādātā kungs. Pirmām kārtām gribētu pateikties referentam par izsilu paveikto darbu, kā referenta par mazākumu tautību st tiesību stratēģiju, es gribētu uzsvērt to, ko teica iepriekšējais runātājs. Ehm, un papildus pieminēt vēl vairākus atsevišķus punktus attiecībā uz šo Koeliju kunga ziņojumu. Nu, pirmkārt, kārtāms ļoti svarīgi, lai ir šī kopējā pieeja standartiem bērnu aizsardzībā. Tiem bērniem, kas dodas pāri robežām. Otrām kārtām šis princips viens cilvēks, viena pasa, tas ir ļoti svarīgs noteikums, jo tas nozīmē, ka biometriskie dati kas tiek iekļauti dokumentā, tā tad iet līdz ar šo pasi. Kamēr pašreizējā sistēmā bērna vārds tiek iekļauts eh, pieaugušā pasē. Rezultātā diezgan grūti konstatēt, kā tad ir bērna identitāte un tam līdzīgi. Un līdz ar to pastāv iespēja nodarboties ar bērnu kontrabandu un tam līdzīgi. Otram kā tālāk eh, Komisijai gatavot ziņojumu vajadzēja norādīt arī šīs tehniskās grūtības, kas būtu saistīts ar pirkstu nospēdumu ņemšanu bērniem, kas ir jaunāk par 12 gadiem. Tā tas ir arī noticis. Ir ļoti svarīgi, lai mēs mēģinam pēc iespējas uzlabot funkcionalitāti, lietojamību šai praksē sniedzam palīdzību, it īpaši, cik tā tas nepieciešams, lai palīdzētu izvairīties no bērnu tirdzniecības. Jā, šie tehniskās detaļas ir ļoti svarīgs, tas ir eh, situācija jāpadara daudz drošāka. Un bez šaubām eh, ir jābūt, jānodrošina tāda situācija, kad bērnu identitāti iespējams konstatēt. Paldies, Anželīli kundze, un tagad zaļo grupas vārdā došu vārdu Ždanoks kundzei divas minūtes. Lūdzu. Priekšādātāja kungs, godātie kolēģi! Pirmām kārtām zaļo grupas vārdā es gribētu pateikties Kalju kungam par viņa labi paveikto darbu. Mums visiem šeit ir ļoti dažādi politiskie viedokļi, un tomēr viņš darīja visu iespējamo, lai panāktu kompromisu. Zaļo grupa ir, op ir opozīcijā pret biometrisko datu ieviešanu, līdz brīdim, kamēr tās nepieciešamība pierādīs bez jebkādām šaubām. Mēs uzskatām, ka šiem biometriskiem datiem būs ļoti liela tālāk ietekme mūsu personas datu aizsardzību un katra cilvēka tiesībām. Mēs balsojām pret biometriskajiem datiem vīzās un esam arī pret biometriskajiem datiem pasā klasēs. Pašreizējais priekšlikums, e, mūsuprāt, ir iespēja noteikt ierobežojums individiem, tad individiem, kas nodod e, pirkstu nospiedumus. Tāpēc esam apmierināti, ka kompromiss ar komisiju un padomu ir panākts un kur ir noteikts vecuma ierobežojums 12 gadi. Tātad līdz 12 gadiem e, pirkstu nospiedumu netiek ņemt. Tas attiecas uz valstīm, kurās šobrīd vēl pirkstu nospiedumu bērniem netiek ņemti un savukārt vecums 6 gadi ir noteikts pārējām dalību valstīm. Es gribētu papildus vēlreiz uzsvērt mūsu atbalstu šādu, ka šādu vecumu ierobežojumu noteikšana nenozīmē, ka mēs zaļie atbalstam pirkstu nospiedumu ņemšanu kā tādu. Nē, mēs uzskatām, ka biometriskie dati pasēs. Uh, drīkst tikt, drīkst tikt izmantot tikai un vienīgi identitātes noteikšanai, pasturētā identitātes noteikšanai. Šādu datu izmantošana jeb kāda veida citiem nolūkiem, piemēram, tiesības sargājošās iestādēs un tam līdzīgā, mūsuprāt, nav samērīgs pasākums un nav attaisnojums. Mēs uzskatām, ka katrs, kam ir Eiropas pase, līdz ar to kļūs par tādu, kā aizdomās turam, turamo, un viņa pirksnospiedums varēs izmantot jeb kāda veida izmeklēšanās. Tāda ir zaļo grupas nostāja. Un vēlreiz gribēju uzsvērt, ka vēlamies teikt lielu paldies Koelio kungam par paveikto darbu un paldies komisijai un padomē par panākto kompromisu. Paldies Danuks kundzei, saka priekšsēdētājs. Un tālāk došu vārdu Goe, ja apvienoto kreiso grupas pārstāvēja Kaufmanis kundzei. Lūdzu. Lies paldies priekšsēdētāji. Es neatbalstu to, ka maziem bērniem vai zīdeņiem tagad tiks noņemt pirkstu nospiedumu. Bērni ir jāatbrīvo no šo digitālo pirksnospiedumu pienākumu, un e, tam jānodrošina izņēmumu. Ja runājam par biometrisko datu izmantošanu attiecībā uz bērniem, kas jaunāk par 12 gadiem, tad jāsaka, līdz šim e, vien, vienošanās par to tomēr vēl nav panākta. Turklāt Nav arī noskaidrots, cik ilgi tad šādus pirkstnospiedumus var izmantot pēc tam, kad tie ir noņemti. Eh, ja tas notiek pārāk ilgi, tad mēs varam panākt pretēju, tātad eh, mazāk drošības, nevis vairāk drošības. Līdz ar to domām, ka nav piemērots, izma piemērojami izmantot šāda veida datus, tas nav, un jāsaka, šādā gadījumā pirks nospiedums nevar viennozīmīgi pierādīt. Kompromiss ar padomi atspoguļo visas šīs bažas. Un tas ir pateicoties parlamenta referenta darbam. Ir noteikts vecuma ierobežojums 12 gadi Un ir nodrošināts arī četru gadu papildu periods, kura laikā var tad tālāk tikt uh, izmantot šie biometriskie dati, mm, bērnu biometriskie dati. Dalību valstīm, kurās jau ir tiesība akti, kas attiecas uz biometrisko datu izmantošanu, uh, tiek nodrošināts vēl viens pārējais posms. Tātad kopumā ir ļoti svarīgi, ka kompromisā visi šie jautājumi ir atspoguļoti. Vēlamies pārliecināties, ka Eiropas tiesība akti par biometriskajiem datiem pasēs un ceļojuma dokumentos netiek izmantoti tā, ka nacionālā līmenī not norisinās pretrunas ar tiesību aktiem. Paldies, Kaupmans kundzei, saka priekšādātājs. Tālāk eh, neatkarīgo demokrātu grupas vārdā došu vārdu Batenkungam. Paldies, priekšādātāji! Ļoti priecājos jūs informēt, ka Lielbritānija ne, ne, ne, nepieņem šo direktīvu, jo tā nav Schengens zonā. Uh, Un tomēr jāsaka, Lielbritānija ir apgalvojusi, ka tā turpinās izmantot eh, direktīvā noteiktos principus, tā lai viņas pilsoņi nebūtu tādi kā otrās šķirs pilsoņi. Un tas nozīmē, ka it kā pilsoņi, kuri piemēro šī direktīva, būtu pirmās klases pilsoņi, bet tas tā nav, ja paskatāmies dziļāk šajā regulējumā. Redzam, ka šeit pieminēta virkni dažādi jautājumi, piemēram, autentiskums šiem biometriskiem datiem, biometrisko datu pārbauda, kāda veida dokumenti tiek sākotnē identifikācijai izmantot, piemēram, tajā brīdī, kad iesniegts pieteikums uz pasu, un kā pār pārliecināties, ka šie dokumenti ir autom, autentiski. Te brīdī, kad pasi ir izsniegt, tad pēc tam nav vairs īpaši liederīgi kaut ko pārbaudīt. Jāsaka, pēc tam vēlreiz iet un pārdalīt eh, šīs pasas eh, turētājs kaut kādā ko, konkrēto personu datu bāzē, tas būtu absurdi. Es domāju, ka ļoti uzmanīgi jāsūs to, kā šie dati tiks uzglabāti. Mēs no Lielbritānijas pieredzes ļoti labi zinām, ka nav tāda lieta kā augsti drošs datu nesējs, kas būtu ļoti aizsargāts pret ļaunprātīgu izmantošanu. Un šeit mēs runājam par miljoniem iedzīvotāju. Viņu privātie dati šādā veidā ir pazaudāti pēdējos pāris gadu laikā. Un tos iespējams izmantot ļaunprātīgi Lielbritānijā visi zina, ka viņu personas dati nav viss droši mūsu valdības rokās. Un šis ziņojums nepiemin eh, nevārda par eh, biometrisko datu liederību un eh, leģitimitāti kā tādu. 2004. gadā notika tiesas prāva, kas liecināja, ka E, sejas atpazīšana divos no trim gadījumiem nedarbojas. Viens no pieciem e, pirksnospiedumiem nav leģitīms autentificēšanas paņēmiens un tā tālāk. Tas, protams, dod kaut kāda veida priekšrocības, bet tas nav tas nevainojamais bezkļūdu mehānisms, par ko mēs to šobrīd iedomājamies. Es domāju, to vajadzētu ņemt vērā. Paldies Batenkungam, saka priekšsēdētājs tālāk grupām nepiekļāvušos deputātu vārdā došu vārdu Klēsi kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Referents ļoti pamatot pievērš uzmanību vairākiem aspektiem saistībā ar biometriskajiem datiem, un tie attiecas uz pašu apstrādi un cilvēku identificēšanu, pamatojoties uz šīm pasēm. Jāsaka, uh, Šeit tiek pieminētas atsaucas uz pavisam nesen attīstījušos zinātni, un jāsaka, tā mainīsies arī nākamo gadu laikā. Tāpēc nepieciešams biometriskos datus harmonizēt, saskaņot. Jo, protams, ka šie dati visi būs tikai tik spēcīgi, cik spēcīgi būs šis vājākais posmiņš visā ķēdītē. Mēs mums jāstiprina uzraudzības pasākumu arī pie ārējām robežām, jo jāsaka, joprojām ir diezgan daudz vājo vietu tieši ārējo robežu aizsardzībā ir starptautiskās kriminālās bandas, kas nodarbojas ar nelegālo migrāciju, ar cilvēku kontrabandu, un pret to mums jācīnās, pret to jāvērš mūsu radar. Domāju, ka ir pienācis laiks atzīt, ka biometriskajiem datiem jākļūst par būtisku un neatņemamu sastāvdaļu mūsu centienos aizsargāt Eiropu. Paldies, saka priekšādātājs Klais kungam. Tālāk pāriesim pie individuāliem runātājiem. Vispirms došu vārdus divām minūtēm Delangas kungam, kundzei. Eh, eh, paldies, priekšādātājiem. Es vēlētos pateikt paldies Kolju kungam par viņa izdarīto darbu. Viņš ir ļoti rūpīgi strādājis ar citām institūcijām, lai sasniegtu šo kompromisu attiecībā uz principu vienu personu, vienu pase, es vēlētos pastādīt nedaudz sīkāk par to. Tā mērķis ir apkarot nolaupīšanu un bērnu eksploatāciju, jo būtu iespējams šo bērnu identificēt. Attiecībā uz ceļošanas dokumentiem ir vairākas valstis, kur ir iespējams pievienot šo bērnu vecāku pasēju. Manā valstī šī maksa ir aptuveni 40 eiro. Un tas nozīmē, ka ir. Un tas agrāk bija drusku dārgāk. Bet tagad tas maksās 250 eiro par katru pasi. Mēs visi vēlamies, lai bērni būtu pasargāti un drošībā, bet ir jāskatās, kā tas ietekmēs visu situāciju. Vienkārši nebūs iespējams pievienot, ierakstīt bērnu savā pasē. Ir svarīgi zināt, kuram vecākam pieder tiesības uz bērnu, un varbūt jāstāsta, vai nav nepieciešami vēl kādi noteikumi vai normas attiecībā uz to, kā šķērso robežas tieši bērni. Pašlaik tiek dažādās valstīs izmantot dažādu paņēmienu, vai komisijā izpētīs arī to, ka atsevišķu pašu ieviešana tiešām samazinās bērnu novalpīšanas gadījumu skaitu. Vai tā attaisnos uz to liktās cerības, vai arī šis pasākums mums atspēlēsies un radīs kādas negaidītas sekas. Uh, Vidējā un ilgtermiņā vajadzētu sagatavot papildus normas un kristisko demokrātu grupa atbalstīs komisiju šādās darbībās. Paldies, Lankunga. Pusot minūte Lambrinīdis kungam lūdzu. Priekšsētā kungs. Parlamentam ir izdevies šajā gadījumā, jo tas nevēlējās uh, reģistrēt pirkstnospiedumus bērniekus jaunāk par sešiem gadiem. Manuprāt, tas ir zīmīgs eh, princips, kuru mēs esam iedibinājuši. Proti būs iespējams iegūt šo informāciju tikai tad, ja tas ir pilnīgi nepieciešams un uh, liederīgs. Bieži mēs redzam, ka padome un eh, komisija apiet šādas lietas attiecībā uz piedāvātiem tiesību aktiem. Un mēķis ir apkarot bērnu nolaupīšanu un bērnu izmantošanu un tirzniecību. Tomēr ir jāpārliecinās, ka apkopotie dati tik tiešām ir liederīgi un ir vairāki pētījumi, kas uh, norāda, ka tā nu gluži nav. Un ka pases un tajās iekļautie dati vairs nav liederīgi, un uh, būtībā šie dokumenti kļūst neliederīgi. Mūsuprāt, ir jānodrošina aizsardzība bērniem ilgākā laika posmā, un mums jānodrošina, ka mēs ieviešos šādas, ieviešam šādas normas tad, kad ir garantīja, ka dati būs uh, uh precīzi un liederīgi. Mēs vēlamies pārliecināties, ka mēs varam noteikt personas identitāti un varam arī noteikt, ka dokuments nav viltots. Paldies Lamprinidis kungam, Čarneki kundze lūdzu. Priekšsētāja kungs, ieviešot pasas ar biometriskiem datiem, lai identificētu personas, šis pasākums ir mēģi, lai apkarotu nelegālo imigrāciju, terorismu, dokumentu viltošanu. Līdz ar to ir vēl jau svarīgāk, lai mēs nodrošinātu pieejamību attiecībā uz biometrijas datiem, kas ir iekļauti šajos dokumentos. Līdz ar to ir nepieciešama augsta līmeņa harmonizācija ar starp dažādām dalību valstīm, lai mēs būtu pilnīgi pārliecināti, ka varēsim identificēt cilvēkus. Pastoties uz dažādām dalībvalstīm, ir vairāki obligāti elementi, kas attiecas uz pasu izdošanu. Runājot par drošības pazīmēm, drošība tiek samazināta, ja mēs neskatāmies uz biometrisku pasi. Mums jāpārliecinās, ka nebūs kāda viltošanas gadījuma. Paldies Rogaļski kungam vienu minūti. Paldies priekšsētāji kungs. Normu harmonizācija attiecībā uz biometriskajām pasēm. Šādai harmonizācijai varētu būt pozitīvas sekas attiecībā uz dokumentu ticamību uz doku, to dokumentu, kas tiek izmantot cilvēku identifikācijai. Mēs sakam, ka mēs vēlamies apkarot ilgā, nelegālu imigrāciju, noziedzību, bet vai mums ir nepieciešamās pārbaudas pieejams attiecībā uz šādu ļoti attīstītu tehnoloģiju, vai dalību valstīm ir brīvs rokas izstrādājot pašiem savus pārbaudas un teistu metodas. Manuprāt, šeit rodas problēma, it īpaši, ja vēl tiks izmantotas basas bez biometriskiem datiem. Manuprāt, katram vajadzētu būt pasai pēc principa viena persona, viena pase. Bet mēs nerunājam jau tikai par pasēm, mēs runājam arī par citiem ceļošanas dokumentiem un vienmēr būs kāds uh, papildus elements to izdošanā. Paldies, Adamu kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī regula varētu uzlabot situāciju lielākajā daļā dalību valstu. Tikai divas vai trīs dalību valstis šobrīd pieprasa biometrisku pasē biometriskiem datiem. Mēs esam redzējuši, ka ir vairākas dalību valstis, kurās var ceļot bez vajadzības uzrādīt pasi. Tas neizbēgam ietekmēs šo mūsu plānu. Manuprāt, tas pavērs durvis uz iespēju glabāt dokumentus par personām, un šajos uh, failos būs ļoti daudz personīgas informācijas. Līdz ar to mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, un mūs neapmierinās, ja šāda informācija tiks uzkrāta. Paldies, Adamo kungs! Tālāk Malcerkungs lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, biometriskie dati neapšaubām ir iespēja garantēt, ka pases būs drošas pret viltošanu. Un tas ļauj cīnīties pret nelegālo migrāciju, bet nepieciešams, lai visas dalībvalstis skaidri zinātu, ka iestādēm piešķirtie finanšu līdzekļi būs pietiekami palielināti, lai tās varētu pildīt šo pienākumu eh, un varēs aizsargāt arī ārējās robežas. Ja mēs zinātu, cik pirkstu nospiedumu tiek viltots Vācijā un cik var viltot bankas eh, karšu datus, tad mēs nebūtu tik pārliecināti. Bet viena lieta, kas ir skaidra, biometrisko datu izmantošanai ir eh, jātiek uh, eh, aizsargātāja personas datu kontekstā. Paldies, un tagad vārds uz divām minūtēm Baueras uh, kundzei. Paldies, priekšsādātāja kungs, dārgie kolēģi, komisāra kungs. Uh, Vispirms gribētu pateikties mūsu kolēģim Koeliju par šo lielisko darbu. Viņa ziņojumā ir daži aspekti, par kuriem es gribētu runāt. Nesanā pieredze rāda, ka cilvēku un bērnu tirdzniecība eh, notiek aizvien plašākos mērogos, gan Eiropā, gan ārpus tās. Tāpēc eh, nepieciešams, lai bērniem būtu pašiem sava pase. Un runājot par bērnu tirdzniecību, eh, šī pase būs lielāka garantija un lielāka aizsardzība. Bet tas, ka ir šāds dokuments, nozīmē, ka bērns var ceļot vienalga ar kādu personu. Bet nekad nav pateikts, ka nepilngadīgo pases Nu, varētu saturēt datus attiecībā uz personu, kas ir atbildīga un kuras aprūpē šie bērni. Un dati attiecībā uz pavadītāju personu šiem bērniem, tas vairāk varētu aizsargāt bērnus. Tā būtu iespēja, ko varētu izskatīt nākotnē, un es Uzskatu, ka komisija izskatīs e, kopā ar ECO un ISF e, šo iespēju un kopā ar Eiropolu, protams. Ir nepieciešams pieņemt tādus noteikumus, kas ļautu īstenot pasākumus bērnu aizsardzībai, jo uh, ir aizvien vairāk uh, upuru bērnu vidū pagaidām. Paldies Baueres kundzei un uz pusotru minūtu vārds Francas kungam. Felicito o trabalho de Carlos Coelho. Eh, priekšsēdētāja kungs, baro kungs, dāmas un kungi. Gribu sveikt Koeliju kungu, kurš ir veicis šo darbu. 2004. gada decembrī padome pieņēma regulu eh, par drošības elementiem eh, dalību valstu izdotās pasēs. Un Toreiz runa bija par cīņu pret bērnu nolaupīšanu un bērnu tirzniecību. Bērnu pasu izno, iz, izmantošanai jānotiek pēc principa viena persona, viena pase. Tas mums ļaus cīnīties pret bērnu tirzniecību. Portugāle eh, tiek ņemti bērnu pirkstu nospiedumi sākot no sešu gadu vecuma, un tā ir realitāte. Šī iemesla dēļ mums nav nekāda problēma. Ir svarīgi, lai pastāvētu saskaņošana. Mēs būsim mierīgāki redzot, ka ir valstis, kas nosaka robežu vecumu seši gadi. Mēs līdz ar to varēsim nemainīt savu regulējumu Portugālē. Un Eiropas pasē. Eiropas telpā runāja ne tikai par pasēm pārvietojoties. Ir, protams, pases, bet ir arī citi ceļojuma dokumenti. Uh, Oh, ir nepieciešama pase, bet nevienmēr, eh, ne, ne tikai tā uz robežām, bet mums ir nepieciešams nodroši, garantēt eh, personu drošību uz robežām. Paldies eh, Franciskungam Brešs uz divām minūtēm. Kje kot vedno to svoje delo odlično opravil. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribu sveikt Koeliju kunga ziņojumu, kas ir veicis savu darbu lieliski, kā vienmēr. Uh, Es piekrītu ar priekšlikumiem, kas tika izteikti šodien attiecībā uz principu viena persona, viena pase, bet es gribētu dzirdēt komisijas atbildi uz sekojošu jautājumu. Protams, arī no referenta iespējams. Ko darīt, ja bērni ceļo vieni un viņus ne, neviens nepavada, jo nepastāv vienota politika par eh, dokumentiem, kāda ir jābūt šajā gadījumā eh, bērnam. Uh, Ziņojumā teikts, ka dokumentam vajadzētu saturēt norādi uz personu, kas ir atbildīga par bērnu, bet reizēm bērns ceļo kopā ar citu ģimenes pārstāvi, e, arī ar tādu, kas, kam nav šīs vecāku atbildības par bērnu. Bez tam ir vēl viens elements, e, kas mani satrauc. Kā mēs varam atļaut ceļot uh, vienam pašam sešus gadus vecam bērnam? Uh, šis bērns var no tā ciest, viņš var gūt uh, morālu traumu, uh, gaidot, uh, teiksim, lidostā, kaut kur viņu kāds sagaidīs. Nu, lido, lidmašīnās vēl tā, bet uh, vilcienos vai autobusos, kad bērni ceļo, ko eh, darīt, ja ir šāda atbildības trūkuma konstatācija. Eh, un, un kad bērns eh, tik mazā vecumā ceļo viens pats. Vēl viens jautājums. Varbūt vajadzētu būt drosmīgākiem, ap, izsakot nostāju par šo jautājumu. Un bez tam. Runājot par izcelsmes dokumentu drošību, balstoties uz kuriem tiek izdota vīza. Es domāju, es jautāju, vai pastāv mūsu valstīs tādas sistēmas, kas ļauj novērst ļautprātīgu izmantošanu un viltojumu vīzu un ceļojuma dokumentu izsniegšanas gadījumā. Un vēl viens jautājums referentam. Ko darīt? ja kāda persona atrodas uz robežas un tur tiek konstatēts, ka dati viņa ceļojuma dokumentos neatbilst datubāzes datiem. Paldies! Paldies, un uz pusotru minūti eh, Kraisla Dorflava kungam eh, vārds. Kolēģi, tūkstošiem bērnu katru gadu kļūst par upuru bērnu tirdzniecībai. Nesen pētījumi liecina, ka pieaugušo nepavadīti mazgadīgie bieži vien kļūst par upuru šādiem noziegumiem, un tāpēc priecāmies, ka Eiropas komisija šajos groz, grozīmos paredz mainīt pašreizējo regulējumu. Tagad tiek pieprasīts, ka dat, bērniem konkrētā vecumā ir jābūt savām pasēm. Tur jābūt iekļautiem zināmiem konkrētiem datiem. Un vēlamies šos bērnus aizsargāt. Katram bērnam ir jābūt savai pasai ar biometriskajiem datiem. Tas ir vienkārši aizsardzības nolūkos. Visu datu uzt uzturēšana ir jānodrošina, un tas jānodrošina augstākās drošības eh, apstākļos. Tas mūsu grupai ir ļoti svarīgi. Eh, biometriskie dati ir jāaizsargā, un tie jāaizsargā vienalga, vai tie pieder bērnam vai pieaugušajam. Datu aizsardzība ir augstākā mērā svarīga. Jādomā par kontrols mehānismiem, par aizsardzības mehānismiem, kas nodrošinātu datu drošību un es esmu pārliecināts, eh, piemēram, ka manas valsts varas iestādes neizmantos tos ļaunprātīgi, atšķirībā no dažiem citiem, kas izteicās, kas runā par to, ka dats varētu izmantot ļaunprātīgi. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai valsts varas iestādes strādātu ciešā sadarbībā ar datu aizsardzības iestādēm. Ir jāizmanto juridiskā atbildība lai, lai sadarbotos ar datu aizsardzības iestādēm. Tas jādara Eiropas komisijai. Gribētu pateikties Kalju kungam par viņu lieliski sagatavoto ziņojumu. Priekšādātājs saka paldies Krēzleram Dorflera kungam, un tagad uz divām minūtēm vārds Drafkovs kundzei. Благодаря, господин председател. Уважаем... Liels paldies, priekšsādātāji. Godātie kolēģi, gribētu pateikties referentam Koeliju kungam par to līdzsvaru, ko tam izdevies panākt šai ziņojumā, nodrošinot gan dokumentu drošības prasības, personu datu aizsardzību, gan arī drošības pasākumu uzlabošanu, nākot klējā dažādu vai tehniskiem jauninājumiem un uzlabojumiem, lai cīnītos pret pārobežu noziedzību, nelegālo imigrāciju un cilvēku tirzniecību. Bulgārija ir pie ārējām robežām un bieži vien šeit notiek cilvēku tirzniecība, notiek organizēta noziedzība ieviešot jaunos standartus, varēsim daudz labāk aizsargāt ārējās robežas. Mūsu valstī ir ļoti daudz bērnu, kas pazūd bez vēsts, mums nav nekādas informācijas par viņiem. Un jāsaka, šis ziņojums ļoti dod ļoti labu iespēju šis drošības apstākļus uzlabot, stiprināt, aizsargāt bērnus. Ir tīpaši mazākos bērnus Eiropas Savienībā. Tādējādi ceļojuma ārpus Eiropas Savienības notiks drošākā veidā. Informācija par bērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, samazinās iespējas uh, bērnu tirzniecības īstenotājiem. Protams, ir ģimenes, kur ir ļoti daudz bērnu, Un jāsaka, tas varētu būt sarežģīti, bet tāpat laikā, eh, lai arī ir vajadzīga šī pārvietošanās brīvība, un bieži vien eh, tā tiek ierobežot tāpēc, ka vajadzīga šīs pasas, tomēr jāatceras, ka mēs esam Eiropas Savienības pilsoņi un vēlamies visiem nodrošināt aizsardzību. Domāju, ka vecuma ierobežojums identitātes dokumentu izdošanai būtu jānoņem tā, lai pat lai jaunākie pilsoņi būtu aizsargāti ceļojumos. Paldies, saka priekšsādētājs, paldies! Tālāk uz pusotru minūtu došu vārdu Grabovskas kundzei. Paldies priekšsādātāji. Godātie kolēģi. Iesākumā gribētu paust pateicības vārdus referentam. Ziņojums tiešām ir labs un ļoti nozīmīgs. Ir pilnīgi skaidrs, ka pase, kā dokuments, kas tiek izdots uh, konkrētā dalību valstī saskaņā ar dalību valsts tradīcijām, regulējumu un tiesību aktiem, e, tomēr ir joma, kur ir vajadzīgs panākt līdzsvaru arī datu aizsardzības jomā un drošības pasākumu jomā. Indivīds, kas ceļo pa Eiropas Savienību, ceļo pa visu Eiropas Savienību. Un mums ir jāpalīdz izsargāties no noziedzības kas varētu norisināties saistībā ar pasu viltojumiem. E, jācīnās šādā veidā pret nelegālo imigrāciju, pret bērnu tirzniecību un pret visādiem citiem noziegumiem. Informācija un dati, kas tiek iekļauti ceļojuma dokumentā jeb pasē, pilnīgi noteikti ierobežos dalību valstu kompetenci pasu izdošanā. Tas ir skaidrs gribētu uzsvērt šo principu viena persona, viena pasa. Ir tīpaši svarīgs šis princips, kad to attiecinām uz bērniem. Tomēr šo principu nevaram pārvērst par tādu nepieņemamu finansiālu slogu ģimenēm, kur ir vairāk bērnu un kas nevar atļauties maksāt naudu par pasēm. Vēl viens jautājums, kas jau tika pieminēts komentāros šeit zālē ir tāds, ka tehnoloģijas attaistās ļoti strauji, un tieši tāpēc mums pārskatīt šo regulējumu nāksies jau diezgan strauji. Eiropas datu aizsardzības eh, uzrau, uzraudzības iestāde ir ļoti svarīga iestāde. Un šī iestāde ir jāiesaist arī šā, šī regulējuma procedūrās. Paldies Grabovskas kundzei un tālāk vienu minūtu Evans kungam. Paldies priekšsādātāji, gribētu pateikties Kailju kungam. Domāju, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs Eiropas nākotnē. 500 eh, miljoniem iedzīvotāji, kas tajā dzīvo, lai nodrošinātu viņiem eh, drošību lai, un attiecīgus pasākums kā jau tika teikts, mums ir jāizmanto šie biometriskie dati. Ja runājam par bērniem, Anģelīlī kundze un Lamberdīdis kungs teica, ka šīs dats var izmantot kā lieliski ieroci, lai cīnītos pret bērnu tirzniecību. Bet pats svarīgākais punkts, manuprāt, ir jaunais trešais pants, kur tiek teikts, ka biometrisko datu mērķis ir ne tikai pārliecināties par dokumentu autentiskumu, bet konstatēt pasas turētāja identitātu un uz vietas salīdzināt eh, tātad pašas jau pasi ar tā turētāju. Šobrīd identitāti Ratificēšana notiek ar fotografiju palīdzību, bet priekšādātāja kungs ne jūs, ne Barozo kungs neizskatāties vairs līdzīgs savām pasas fotografijām. Mēs nemaz nevēlamies izskatīties tādu, kāda esam šajās pasas fotografijās. Un tāpēc mums ir vajadzīga jauna identitātes konstatācijas procedūra, kas attiec uz Gaseka un Batena kunga izteiktajām principiem. Uh, E, jāsaka, ka viņi, tie bija gandrīz tādi pret antibritiski ieguldījumi. Es domāju, ka Lielbritānijas sistēma ir daudz labāka un nesliktāka kā pārējā Eiropas Savienībā. Mums ir pārbaudas, mums ir līdzsvarotība, bet, protams, sistēma vienmēr iespējams uzlabot. 21. gadsimta tehnoloģijas ir jāizmanto. Un tieši tā kā Grabauskas kundze pirms smiekļa teica, uh, Mums, mums nemitīgi jādomā par to, kā uzlabot šo direktīvu, kā to mainīt, tāpēc, ka tehnoloģijas iet uz priekšu. Un tā tas notiek visā Eiropā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tālāk pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. Tātad katram runātājiem vienu minūtu vispirms gala kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs! Bērnu aizsardzība un to pasargāšana no bērnu tirzniecības pieprasa, lai mēs izdodam pasas arī bērniem, kad viņi ceļo. Runātājs nav iesnēs mikrofonu. Bērnu aizsardzība tātad pret bērnu tirzniecību rada nepieciešamību izdot pasas bērniem, un šis princips viena persona, viena pasa nozīmē, ka katrs bērns, kas ceļos ārpus Schengenas zonas, eh, saņem savu pasi. Šī jauno identifikācijas procedūra vienkāršos pārbaudas uz robežām. Vienotā telefona līnija eh, pa, kurā var nodot informāciju par nolaupītiem un mm, bērniem un bērniem, kas tiek pakļauti varmācībai, varētu tikt saskaņot ar biometrisko datu turēšanas sistēmu un tiek kļūst par būtiskiem instrumentiem cīņā pret bērnu nolaupīšanu. Turklāt ļoti svarīgi pievērst uzmanību arī tam, kādā drošībā tiek turēti šie dati un cik konfidenciālā veidā šie biometriskie dati tiek iegūti. Uh, Es domāju, ka mums ir jāanalizē iespējas, iespējamie trūkumi biometrisko datu iegūšanas procesā, un dalību valstīm par to jādomā katra, katrai pašai. Un domāju, ka kopīgiem spēkiem mums ir vajadzīga šī salīdzinošā sistēma. Paldies tālāk uz vienu minūti, došu vārdu paperkungam. felicit pe domnul carlos coelho pentru acest uh, raport. Uh, Sveicu Koeliju kungu ar šo ziņojumu. E, tā, šī iniciatīva ir patiesa progress pēc Eiro padomis Salonikos, jo tiek noteiktas saiknes starp ceļojuma dokumentu un tā turētāju un tiek pieņemts princips viena persona, viena pase. Gribētu īpaši pasvītrot trīs aspektus principi un izņēmumi, kas ir paredzēti šai ziņojumā, kā tie darbosies praksē. Akcent uzsvars jāliek uz triju gadu periodu, kas ir noteikts, lai dalība valstis un komisija šajā termiņā identificētu rekomendācijas teorētiskajiem principiem un, un konstatētu praktiskos šķēršļus. Vēl viena problēma saistīta ar uzglabāto datu drošību un personas datu aizsardzību. Gribētu vērst uzmanību uz nepieciešamību, ka mums ir nepieciešams kopīgs princips ceļojuma dokumentiem, pasēm. Tas ir svarīgs elements, lai garantētu datu bāzu drošību, bet arī lai novērstu dokumentu viltošanu. Paldies! Paldies Popaskungam! Un tagad Rūtas kundzei vārds uz vienu minūti. Vēlreiz gribu pateikties jums, Koeliju kungs, un tas tik tiešām ir liels eh, prieks un ļoti patīkami strādāt ar jums, jo jūs vienmēr demonstrējat lielu kompetenci, jūs protat analizēt datus, un pateicoties jums, mēs esam nonākuši pie šī rezultāta. Čer Koeliju, Čer Koeliju. Koeliju kungs. Vai jūs gribētu piecelties tagad, lai mēs varētu jūs sveikt? Paldies. Un tagad došu vārdu uz vienu minūti Marinesku kungam. Uh, Priekšsēdētāja kungs, arī es gribētu sveikt referentu. Uh, Rumānija 2009. gada 1. janvārī ieviesa biometriskās das, da, pases. E, tajās ir pieci drošības elementi un pirmo reizi Eiropas Savienībā notiek sejas un pirkstu nospiedumu identifikācija. Rumānija līdz ar to ir spērusi soli uz priekšu, lai 2011. gadā iekļauto Schengenas zonā. Biometrisko pasu ieviešana um, novērš pēdējās problēmas problēmas, lai Rumānija varētu iekļauties ASV visa waiver sistēmā. Tā tad. Tagad uh, Rumānija var iekļauties šai sistēmā, un es vēlreiz gribu sveikt uh, referentu, ka uh, viņa izstrādātais ziņojums ir solis uz priekšu, uh, lai Eiropā mums būtu atbilstība starp uh, uzskata, uh, pasēm un datiem. Paldies, un tagad vārds uz vienu minūti tikau kundzei. Uh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Arī es gribētu sveikt referentu drošības standārtu harmonizācija biometrisko datu jomā Eiropā nozīmē Šengenas eh, vienošanās paplašināšanu. Tā ir e, datu uzkrāšana mikroshēmā, e, bezkontakta mikroshēmā pasē. E, tas neatiec uz bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, un šeit ir nepieciešama valstu likumdošana saskaņošana. Es domāju, ka datu pārvaldība biometriskajās pasēs ir tāda, kam ir jāievēro ja datu aizsardzības principi Eiropas Savienībā. Komisija ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai to garantētu. Runāt par biometrisko datu pasu pārvaldību uz robežām, bet arī e, uz datu bāzēm ja valstu likumdošanā to paredz, tad es vēršu uzmanību uz to, ka biometriskās pases vienai personai, eh, kur nav, nav iespējams noņemt personas datus, tas mm, šeit varētu būt problēmas ar eh, invalīdiem, un tāpēc es lūdzu komisijai tam pievērst īpašu uzmanību. Paldies tikau, kundzei, saka priekšsēdētājs. Eh, Matsakis kungs, vienu minūti. No Priekšsēdētāji, nevienam cilvēkam, kas ievēro likumu, nevajadzētu uztraukties par savu identitāti. Līdz ar to es atbalstu to, ka mēs dokumentos iekļaujam biometrijas datus. Es tikai vēlējos kaut ko minēt par nākotni. Ir fakts, ka neviens biometrisks dats nesaglabājas nemainīgs no bērnības līdz pieaugušam vecumam, izņemot pirkstu nospiedumus. Un tas attiecas arī no ieņemšanas līdz nāvei, jo šobrīd nav iespējams identificēt kādu daudzus gadus pēc nāves tikai vienkārši iegūstot kaut kādus kaulu paraugus. Līdz ar to DNS tehnoloģija un pirkstu noņemšanas tehnoloģija ir ļoti lēta un ātra, un to var iegūt kaut vai vienkārši veicot uzturopi, uztriepi no mutes vai vienkārši noņemot nedaudz asins. Un es domāju, ka nākotnē mums jāizdomā, kā izmantot DNS kā vienīgo metodu, kas nemainīsies katram, pers, katrai personai. Paldies, man sakis kungam. Perka kundze, lūdzu. Uh, Jā, priekšsētāji, es vēlos pateikties Koelju kungam un apsveikt viņu ar šo ziņojumu. Būtu grūti pat pilnīgi iedomāties labāku ziņojumu par šo. Pašā sākumā jau tika norādīts, ka šī ziņojumā tiek runāts par bērnu drošību. Un to mēs varam panākt, izveidojot labākas pases un ar pirkstu nospiedumu palīdzību mēs varam noskaidrot, vai cilvēks, kas uzrāda to šo pasi, ir tas pats cilvēks, kas šajā pasai norādīts. Un tas ir darīts domājot par bērnu drošību. Un tagad mēs runājam par 6 vai 12 gadu vecumu. Tas ir tāds tīri tehnisks jautājums. Man nesagādā grūtības, ja bērniem noņem nospiedams 6 gadu vecumā, jo būtībā jau mēs runājam par šo bērnu drošību, un tas nāktu viņiem tikai par labu. Un pats par sevi saprotams, ka datu aizsardzības normas ir jāievēro, par to nemaz nav vērts runāt, tas jau ir likumā paredzēts. Bet, ja mēs vēlamies nodrošināt drošāku nākotnē saviem bērniem, tad Eiropas Savienība ir spērus soli uz priekšu, lai novērstu bērnu tirzniecību. Paldies, Pērka kundze. Komisaram Barovu vārds lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka visi klātesošie ļoti atzinīgi novērtēja uh, Koelu kunga darbu, un uh, Rūlas kundze to īpaši arī atzīmēja. Ko es gribētu teikt, uh, varbūt atkārtojot Žerāru Deprē, nepieciešams, lai mēs virzītos uz aizvien drošākiem biometriskajiem datiem, kas būtu salīdzināmi un ļautu mums, es teiktu, nonākt pie šīs uh, paredzētās situācijas, kas ļautu labāk izmantot vissarežģītākās tehnoloģijas, lai garantētu drošību tajā brīvības telpā, kurā mēs atrodamies. Un es līdz ar to priecājos, kā parlaments ir tādējādi iesaistījies šajos pasākumos, lai garantētu lielāku eh, drošību bērnu identifikācijā, kas ir nepieciešams viņu drošībai. Uh, Jūs jautājāt, vai mums jau ir pierādījumi šī identifikācijas procesa efektivitātei. Es teiktu, ka tikai lietošana ļaus to pārbaudīt, cik efektīvi tas ir, bet a priori mēs tik tiešām varam domāt, ka labāka bērnu identifikācija, kuri ceļo vieni paši, dos lielāku drošību. Jebkurā gadījumā mēs nevaram neņemt vērā šo būtisko mērķi. Es gribētu dot dažas atbildes uz dažiem jautājumiem. Vispirms teikt, ka komisija savos priekšlikumos vienmēr ir akcentējusi datu aizsardzību. Datu aizsardzības uzraudzītājs sniedza savu atzinumu, viņš izteica savas piezīmes, kas tika ņemtas vērā komisijā. Gribētu precizēt arī dzanu runājot par identifikatoriem, šeit pastāv mūsu standartu harmonizācija ar eh, Startautisko civilās aviācijas organizāciju ICAO. Un tas atvieglos, kā jau tika teikts, dialogu ar ASV. Tālāk gribētu atgādināt, ka pasēs attiecībā uz bērniem, protams, ir finansiāli izdevumi ģimenēm, bet tas ir dalību valstu kompetencē. Gribu atgādināt, ka, lai ceļotu Schengenas telpā, pietiek ar vienkārši identifikācijas karti. Pasē vajadzīga tikai ceļot ārpus Eiropas Savienības. Gribētu apliecināt, ka komisija veiks salīdzinošo pētījumu par pastāvošajiem noteikumiem dalību valstīs, runājot par gadījumiem, kad nepilngadīgi bērni ceļo vieni paši. Mēs piedāvāsim padomi veikt nepieciešamos pasākumus, lai efektīvāk aizsargātu bērnus un lai novērstu bērnu tirdzniecību. Uh, Eh, protams, eh, š, parlaments prasīja, lai šāds pētījums tiktu veikts, un es apņemos raudzīties, lai manā pakļautībā esošie dienesti to izdarītu iespējami drīzāk, iespējami drīzā laikā. Es vēlreiz gribētu pateikties parlamentam, kas vēlreiz parādīja savu konstruktīvo pieeju Eiropas Savienības likumdošanai. Paldies, komisāra kungs, saka priekšstādātājs. Tagad vārds referentam Koeliju kungam. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka no šīm debatēm skaidri izriet, ka šeit parlamentā mēs vēlamies efektīvi cīnīties pret cilvēku tirdzniecību, to starp bērnu tirdzniecību. Tas ir būtisks mērķis šim instrumentam. Nu, un to pasvītroja visi runātāji. Gribētu uh, pateikties visiem, kas iesaistījās debatēs. Un gribētu Lūras kundzei teikt, ka viņas eh, piedalīšanās bija ļoti būtiska, lai mēs nonāktu pie kompromisa. Baro kungs, Francijas prezidentūra arī aktīvi piedalījās darbā, un es pateicos eh, komisijai par galīgo vienošanos, pie kuras mēs nonācām, un gribētu pateikties komisijai, kas atzīmēja, ka tā ir mūsu rīcībā, lai piedalītos pētījumos, ko mēs pieprasījām. Piemēram, eh, cik eh, liels procents eh, tiek, no nu, uz robežas tiek atgriezts atpakaļ un tā tālāk. Šeit tika uzdots jautājums, vai varētu sacīt, ka pasu izsniegšana ir droša, ja Eh, godīgi sakot, jā, jā, jāatzīst, ka tas ir dažādi dažādās valstīs. Vienās noteikumi ir stingrāki nekā citās. Dokumentu drošība ir ļoti būtiska. Diemžēl Eiropas Savienība šajā jomā nav tā, kuras kompetencē tas būtu. Tas ir dalību valstu kompetencē. Un es priecājos eh, par to, ko teica Barokungs, proti, ka komisija piedalīsies visos šajos darbos. Eh, Kāpēc mums ir nepieciešamas eh, drošas pases, ja gadījumā ir iespējams apiet drošības pasākumus? Mēs nevaram uztiept eh, dalību valstīm kādus īpašus noteikumus, bet mēs gribētu, lai tiktu ņemta vērā parauga praksi, lai Eiropas Savienības pase būtu drošs dokuments uz robežām. Paldies Koeliju kungam! Līdz ar to debatas slēdzam. Balsojums būs rīt sākot no pulkstens 12. Darba kārtībā tagad mums ir nākamais punkts, ka pato kunga ziņojums par publisku piekļuvi institūciju dokumentiem. Kapato kungs, četras minūtes jums. Liels paldies, priekšādātāja kungs.